Ībā nākamais ir padomas un komisijas paziņojumi par Irānu. Un šobrīd dodu padomas pārstāvim vārdu. Lūdzu. Well, Mr. Vārds Kārlam Biltam. Priekšstādātāja kungs, komisārs kundze. Uh, Es domāju, ka tuvākajos sešos mēnešos es parlamentā uzstāšos vairākas reizes, bet eh, šobrīd mūsu darba kārtībā pirmais punkts ir Irānas jautājums. Pirms eh, mēs pieskaramies šim jautājumam un izskatām to dziļāk, es eh, vēlētos izteikt savu līdzjūtību Irānas, Irānā notikušajam starpgadījumam šorīt no rīta. Uh, Vienmēr ir šausminoši, ja cilvēki zaudē dzīvības, un mēs izsakam līdzjūtību visiem, kur ir cietuši šajā tradēdi, traģēdijā. Irānas jautājums ir viens no prioritējumajiem Eiropas prezidentūras laikā, un tas ir saistīts ar to, ka 12. jūnijā Irānā notika vēlēšanas un par vēlēšanām saistītiem jautājumiem. Daudz apšaubīja tās rezultātus, un mēs um, izskatīsim arī politiskās, politisko jautājumu, politisko jautājumu eskalāciju Irānā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jāieņem savu nostāju šajos jautājumos, un eh, visi jautājumi, kas ir saistīti ar prezidenta vēlēšanu kandidātiem, ir Irānas varas iestāžu ziņā tos izmeklēt. Taču mēs esam pilnīgi skaidri izteikuši savu nosodījumu tam, kas notiek Irānas ielās. Mēs esam nosodījuši varas un spēka izmantošanu, lai apspiestu mierīgās demonstrācijas. Mēs esam nosodījuši plašsaziņas līdzekļu izpausmu apspriešanu, jo tas jebkurā gadījumā ir pret ne tikai tām normām un vērtībām, par kurām mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, bet tas arī ir pret atvērtāku un demokrātiskāku Irānu, kuru tik karsti vēlas daudzi valsts iedzīvotāji. Balstoties uz iepriekš teikto, mēs eh, turpināsim uzsākto politiku. Mēs tiešām vēlamies redzēt labāku un godīgāku Irānu un labākas attiecības ar šo valsti. Tā ir bagāta valsts, un tā var daudz dot gan pasaules attīstībai, gan pati savai attīstībai. Un es tiešām ceru, ka mēs pienāksim līdz laika brīdim, kad mēs redzēsim pavisam jauna līmeņa attiecības ar Irānu. Pirms beigšu vēlētos pieminēt vienu aspektu, kas mūsu prātus ir nodarbinājis jau ilgu laiku. Vēlējos pateikt, ka Irānas varas iestādes apcietināja vairākas Eiropas eh, misiju dalībniekus un Eiropas komandējumu dalībniekus. Mēs par šiem jautājumiem ar Irānas varas iestādēm esam runājuši vairāk kārt. Un eh, mēs esam uzsvēruši, ka pret mūsu darbiniekiem celtie apvainojumi ir bez jau kāda pamatojuma un e, mēs e, turpināsim runāt ar Irānas varas iestādēm, iekams visas problēmas būs atrasinātas un iekams šie cilvēki būs atbrīvot no ieslodzījuma. Grazie. Paldies! Paldies e, Eiropadomas pārstāvim, un tagad es dodu vārdu komisārai Aštonskundzei 5 minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Šī ir mana pirmā iespēja sveikt visus uh, deputātus, kas ir ievēlēti jaunajā Eiropas parlamentā. Uh, komisijas vārdā gribētu teikt, ka mēs uh, ar lielām cerībām raugāmies un ceram, ka nākotnē un ceram, ka būs konstruktīva sadarbība, jo mūsu priekšā ir daudz lieli izaicinājumi. Šīs dienas debašu tēma ir viens no šiem lieliem izaicinājumiem. Mana kolēģe Valdners kundze uh, uh, ir uh, ceļā, un uh, tāpēc es šodien izsakos viņas vietā. Uh, šim parlamentam ir ārkārtīgi svarīga loma attīstot attiecības uh, starp Eiropas Savienību un uh, Irānas Islāma Republiku ir notikušas uh, dažādas uh, vizītes un uh, viedokļu apmaiņas, kuras ir veicinājušas izpratnes uzlabošanu. Parlaments arī ir izveidojis vairākus instrumentus, kas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības uh, sadarbībai uh, ar Irānu. No komisijas puses mēs ceram, ka šie instrumenti arī nākotnē tiks veiksmīgi izmantoti. Uh, šīs dienas debatas ir radušās to notikumu dēļ, kas izrietēja no vēlēšanām Irānā. Prezidentūra ir norādījusi, ka uh, Irānas uh, politikas attīstību Un situācija galvenokārt ir svarīgākais jautājums Irānas iedzīvotājiem, un mums katrā ziņā no savas puses vajadzētu sekot tam, kas notiek Irānā. Eiropas Savienība ir uh, eh, paudus ļoti skaidru savu nostāju uh, par situāciju Irānā pre, pēc prezidenta vēlēšanām. Mēs esam uh, pauduši savu cieņu un respektu attiecībā uz Irānas neatkarību bet eh, tomēr esam izteikuši bažas par to vardarbību, kas notika pēc prezidenta vēlēšanām, jo uh, mēs nevaram pieļaut, ka cilvēku dzīvības tiek eh, zaudētas un apdraudētas jebkurā valstī. Apvainojam, ka Eiropas Savienība ir piedalījusies jebkādos, jebkādās protesta manifestācijās ir nepatiesas. Tāpat laikā jāatzīmē, ka uh, Irānā ir pastāvējušas Uh, masu mēdī izteikšanās brīvības ierobežošana, un uh, katrā ziņā tā nav pieļaujama nevienas, uh, nevienā valstī. Neskatoties uz šo ļoti delikāto situāciju Irānā, komisija uzskata, ka ir jāuztur dialogs. Tā tas bija pirms vēlēšanām Irānā, un to pašu mēs attiecinam uz šo situāciju. Eiropas Savienībā un Irānā ir daudz kopīgas intereses, tostarp arī cīņa pret narkotiku izniecību un Afgānas bēgļu jautājumu risināšanu. Eh, šo jautājumu risināšanai nepieciešama nepārtraukta sadarbība, un mēs ceram, ka arī Irāna atbalstīs, atbalstīs šādu viedokli. Mums ir nepieciešams izmantot Eiropas Savienības instrumentus un uh, palīdzēt Irānai attīstīties konstruktīvā veidā. Mums ir jāveicina uh, abu pušu uh, sadarbību, izmantojot, piemēram, Erasmus Mundus programmu un studentu apmaiņas. Eiropas Savienībai ir jāuztur atvērtus visus iespējamos saziņas kanālus ar Irānu Mums vajadzētu censties eh, sadarboties ar Irānu visos līmeņos, eh, kur vien tas ir iespējams. Eh, protams, ir zinām piesardzība, bet mēs esam gatavi turpināt šo sadarbību arī nākotnē. Mūsu viedokļa atšķirības ar Irānas valdību ir ļoti būtiskas, dažkārt ļoti nopietnas. Mēs aicinam Irānas valdību, lai tā kopā ar mums censtos risināt situāciju. Katrā ziņā tas viss jādara ar savstarpējas cīņas un uzticēšanās palīdzību. Eiropa nekad, aizvērusi, nekad nav aizvērusi durvis uh, šādām diskusijām, un šīs durvis vienmēr paliek atvērtas. Visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, es uh, gribētu arī piekrist uh, prezidentūras pārstāvi teiktajam un izteikt savu līdzjūtību attiecībā uz šo lidmašīnas avāriju, kas notiks šodien. Paldies komisārs kundzei! Tagad uh, došu vārdu uh, deputātiem, kas izteiksies grupu vārdā. Sarjuš Voļs, pirmais divas minūtes. The... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu atspoguļot to, kas notika debatēs ārlietu komitejā pagājušās nedēļas trešdienā. Tā bija vēl vecā komiteja, jo jauno ārlietu komiteju vēl nebijām izveidojuši. Visi zina faktus ļoti labi par situāciju Irānā, tā kā es nekavēšu jūs. Eiropas Savienībai ir pienākums uzsvērt cilvēktiesību universālo raksturu un sekot tam, kā tās tiek ievērots Irānā. Mums ir jāaicina Irāna, e, Irāna jāsauc tā pie atbildības par tiem brutālajiem varas e, pielietošanām izmeklēšanas eh, momentiem, kas ir bijuši. Pagājušo nedēļu mēs tikāmies ar Irānas eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Mēs pilnībā atbalstām to, ko prezidentūra padome un komisija ir oficiāli izteikusi savos paziņojumos. Taču mēs gribam aicināt padomu, lai Eiropas Savienības dalībvalsts un viņu um, vēstnieki Teherānā pilnībā Eh, atbalstītu ANO vadlīnijas attiecībā uz spīdzināšanas aizliekšanu. Ir nepieciešams izmantot visus mūsu rīcībā esošos eh, ieročus, lai mēs stiprinātu pilsonisko sabiedrību Irānā, lai veicinātu cilvēktiesību aizsardzību. Mums ir jāuztur šīs attiecības ar pilsonisko sabiedrību jāpalīdz viņiem apkarot narkotiku kontrabanda, jāpārtrauc um, tas, ka žurnālisti tiek apcietināti, un tie ir tikai daži no mūsu uzdevumiem. Mums ir jāveicina kontakti ar vienkāršiem cilvēkiem un jāveicina vārda brīvības eh, izplatīšana Irānā. Nedrīkstam izolēt Irānu, ir nepieciešams uzturēt dialogu pat grūtākajos laikos. Šobrīd mēs eh, pārdzīvojam ļoti intensīvu attiecību periodu ar Irānu. Atomenerģētikas jautājums viens no aktuālajiem, un mums, protams, rodas jautājumu, kāds ir tālākais ceļš. Sankcijas ir viens no potenciālajiem attiecību attīstības ceļiem. Mēs domājam, ka Eiropas Savienībai ir jāatrod veids, kā atkal atsākt dialogu par visiem aktuāliem jautājumiem ar Irānu Mums ir nepieciešams spēcīgs diplomātskais projekt, e, process vairāk nekā jebkad agrāk. Mums ir jāatbalsta padomu un komisija visā pilnībā. Un mums šeit Eiropas parlamentā ir jāturpina parlamentārās diplomātijas centieni, izmantojot tās saiknes, kas mums ir ar Irānas e, parlamentu. Paldies godātajam Zarišam Vorskim. Protams, jūs izteicāties Eiropas Tautas partijas vārdā. Un tagad aicināsim izteikties sociālistu un demokrātu progresīvās alianses pārstāvi Hovitu kungu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Cilvēkiem ir dažādas izjūtas attiecībā uz Irānas vēlēšanām. Taču nav šaubu, ka simtiem tūkstoši cilvēku ir ievainoti protestu demonstrācijās un vairāki desmiti ir nogalināti pēc vēlēšanām. Uh, Šķiet, ka tūkstošiem cilvēku ir arī apcietināti politiska apsvēruma dēļ, un tādēļ šajā parlamentā nevajadzētu kavēties ar nosodījumu izteikšanu cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā. Tāpat arī ir jānosoda žurnālistu darbības traucēšanu vēlēšanu laikā Irānā. Zarišvarska kungs jau uh, atsaucās uz ārlietu komitejas sēdi pagājušo nedēļu Ārlietu komiteja atzina, ka viens no labākajiem veidiem, kā noteikt, vai vēlēšanas ir bijušas brīvas un vienlīdzīgas, ir uh, iesaistīt vēlēšanu novērotājus. Tādā gadījumā Eiropas Savienībai būtu pilna aina zinām. Eiropas Savienībai laba pieredze šajā jomā. Eiropas komisija šajā gadījumā ne, nesūtīja vēlēšana novērotājs, un tādēļ mēs arī varam pamatot teikt, ka mēs neusticamies vēlēšana rezultātiem. Godētais priekšādātāja kungs, mēs uh, tiešām jūtam līdzi visiem tiem īrāņiem, kuri ir apcietināti, tādēļ, ka viņiem ir citāds viedoklis, taču es gribētu aicināt arī aizdomāties par kādu Irāni, kurš bija apvienotās karalistas vēstniecības darbinieks. Viņš tika pilnīgi nepamatoti apcietināts. Tāpat arī ir kāda Francijas studente, kuru nesen apcietināja Irānas varas iestādes. Zviedrijas prezidentūras pārstāvi e, izrādīja ļoti lielu apņēmību un atbalstu šīm valstīm, no kurām apcietinātie pilsoņi nākuši. Un visbeidzot gribētu teikt, ka Britu Nacionālā partija, kas pirmo reizi šeit izsakās šajā uh, zālē, uh, viens no mūsu partijas pārstāvjiem izteicas viens no Britu Nacionālās partijas pārstāvjiem izteicās par to, ka islams ir kā veids, kas izplatās Eiropā. Tās nav, tās nav vispārējais Britu iedzīvotāju domas, tas ir viņa personiskais viedoklis. Paldies, Havit kungam! Paldies, un tagad eh, Alde grupas vārdā es dodu vārdu Neits Jutenbroks kundzei lūdzu. Prieksēdētāji kungs, runājot par Irānu, tad eh, mēs vienmēr esam novērojuši jau vēsturiski, ka eh, tajā, tiek, tajā ir apspiestas, apspiestas dažādas minoritātes. Un raugoties uz to, kas eh, notiek Irānā šobrīd, pat no cilvēktiesību viedokļa un arī no cilvēcības viedokļa mēs esam ļoti lielā mērā aizskarti. Un Eiropas liberāļi uzskata, ka ir jāmainās režīmam, un tomēr uzskatām, ka visām pasaules tautām, tajā skaitā arī Irāņiem, uh, ir tiesības vēlēt un ievēlēt savus vadītājus un arī pretoties tam, ja viņi uzskata, ka režīms nav adekvāts. Es uzskatu, ka vēlēšanas Irānā neatbilst brīvā, brīvu un demokrātisku vēlēšanu standartiem, un arī pēdējās vēlēšanās situācija nebija citādāka. Taču pat pēc Irāņu apsvērumiem vadoties, lielākā daļa no irāņiem nevar akceptēt oficiālos, oficiālos prezidenta vēlēšanu rezultātus. Tāpēc viņi devās ielās un protestē. Cilvēki ir pārliecināti, ka vēlēšana rezultāti, kurus viņiem prezentēja valdība, ir izkropļoti. Neviens to brīdi negaidīja, ka šīs mierīgās demonstrācijas pārvērtīsies tādās kā viesuļvētrām līdzīgās vardarbīgās akcijās. Upuri ir daudz. Mēs esam piedzīvojuši, ka Irānā tiek eh, cietumos iemesti nevalstisko organizāciju pārstāvi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvi. Cienījamie kolēģi, priekšsēdētāja kungs, padoms, priekšsēdētāja komisārs kundze. Režīms, kas izturās tā, kā mēs to redzam Irānā, vēršās pret saviem iedzīvotājiem, galvenokārt pret jauniešiem. Tas ir zaudējis savu leģitimitāti ne tikai pašu Irāņu acīs, bet arī starptautiskā līmenī. Mēs uzskatām, ka ir nožēlojam, ka situācija ir eskalējusi patreizējā situācijā, jo mēs būtu gatavi uzsākt dialogu ar Irānu. Izskatās, ka Irāna ir zaudējusi vēsturisko iespēju nostāties uz demokrātisks ceļa, ko tās kultūra un vēsture ir pelnējusi. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, paldies, ka ievērojāt runāšanas laiku. Un tagad es dodu vārdu konbendit kungam, kas runās zaļo un ziemeļvalstu kreiso alianses vārdā. Divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, deputāti. Es domāju, ka Irāna ir pelnījusi mūsu solidaritāti un atbalstu. Es šeit runāju par Irānas tautu, par cilvēkiem. Jā, šīs vēlēšanas nebija likumīgas, bet tomēr mēs caur šīm vēlēšanām pieredzējām to, ka Irānas cilvēki rada spēku paust savu vēlmu pēc demokrātijas un brīvības. Tā ir, ka. Uh, mums ir intereses eh, turpināt un uzturēt eh, dialogu ar Irānas valdību, kura tomēr eh, veic zināmas teroristiskas negatīvas darbības. Irānas cietumos spīdzināšana notiek katru dienu. Tas neatiecas tikai uz šo konkrēto apvienotās karalistes pilsoni, bet eh, Irānas pilsoņi tiek regulāri spīdzināti uh, cietumos, un tāpēc arī Eiropas Savienībai būtu jārunā vienā balsī. Man šķiet, ka ir grūti rast līdzsvaru starp uh, Irānas uh, tautas interesēm un mūsu interesēm, kuras nevienmēr ir identiskas. Es to saprotu, tā ir sarežģīta lieta, bet tomēr mums ir jāuzsver un jānorāda, ka mēs tomēr esam uh, līdzās Irānas tautai. Un es prasu komisijai un tāpat arī padomēji izanalizējiet eh, Nokia un Siemens eh, līdzdalību un nozīmi tajos notikumos, kas notika, un to, kāda ir eh, Eiropas, Eiropā ražoto ieroču atbildība šajā konfliktā, un kādas iespējas šādā veidā tika dotas Irānas valdošiem režīmam apspiest savas tautas brīvības centienus. Paldies, konbendit kungam! Segundi. Parola. Jūs ietaupījāt desmit sekundes, eh, dārgā laika, un nākošais runātājs ir Stevenson kungs, eh, kurš runās Eiropas konservatīvo un reformistu vārdā. Pusotru minūti jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Kamēr mēs sēžam šeit parlamentā debatējot, situācija joprojām Irānā eskalējās. Vai, es, vai mēs saprotam, ka 50 no studentu vadītājiem, kuri ir bijuši arestēti, ir pakārti, un to ir izdarījis Irānas režīms. Pār par 200 cilvēkiem ir gājuši bojā ielās, un e, mēs šobrīd runājam par Neda, kas ir kļuvis par brutalitātes simbolu, jo Irānās režīmu mēs varam uzskatīt par fašistisku. Kamēr mēs turpinām tirgoties ar Irānas valdību, vai tiešām mēs uzskatām, ka nauda ir svarīgāka par cilvēku dzīvībām? Kāpēc mēs neesam gatavi piemērot spēcīgākas sankcijas Irānai? Kāpēc mēs neesam parlamentā izveidojuši delegāciju ar Irānu, kura jebkurā gadījumā pēdējā sasaukuma laikā nav darījusi īpaši daudz un varbūt galvenokārt ir tikusies ar Irānas uh, vēstniecības pārstāvjiem Briselē. Varbūt beigsim runāt muļķības un runāsim tādā valodā ar Irānas valdību, kādu tā saprot. Vincent. Paldies Stevensona kungam, saka priekšstādātāja kungs, un tagad es dodu vārdu Šulca kungam, kas runā goja grupas vārdā lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, cienējamā komisārs kundze, godātie kolēģi. Go NGL grupa ir lielā mērā nobežījusies par vardarbību Irānā un mēs nosodam brutālo demonstrāciju apspiešanu. Uzskatām, ka Cietumos iemesto cilvēku liktenis ir likts uz spēles un uzskatu, ka parlamentam vajadzētu darīt daudz vairāk. Mēs esam kritizējuši plašsaziņas līdzekļu apspiešanu un arī valdības pārstāvi, kuri pārstāv Irānas iedzīvotājus, ir izteikušies pret tur notiekošo. Un tomēr, kā mēs varam, kā mēs varam iejaukties šajā situācijā? Mēs esam priecīgi un atbalstam, atbalstam Obamas kunga teikto, jo arī Amerikas administrācija ir uzsvērusi diplomātijas nozīmi dažādās sarunās. Mēs saprotam, ka e, valdībai e, ir jāatrisina politiski risinājumi šīm problēmām, citu risinājumu nav. Paldies, Šulc kungs. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam, Proveras kungam, kas pārstāv grupu Brīvības un demokrātijas Eiropu pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gribu jūs sveikt ar jūsu ievēlēšanu viceprezidenta amatā. Irānas protestētāju represēšana ir tāpat arī cenzūras ieviešana, plašsaziņas līdzekļos, opozīcijas vajāšana. Visi tie ir pierādījumi tam, ka Irānā nav demokrātijas. Līdzīgu situāciju varam vērot arī citos pasaules reģionos, citās valstīs, piemēram, Ķīnā. Taču Irānā ir vairāk iemeslu, kādēļ mums vajadzētu uztraukties. Nu, pirmkārt, Irāna vēlas kļūt par reģionālo superlielvaru. Tā jau tagad iejaucas kaimiņu valstu um, um iekš, iekšējās lietās, piemēram, Basrā, tāpat arī viņu uh, atbalsts Hezbollai Irākā. Uh, Otrakārt, eh, fundamentālismam ir zināma ietekme uz varu Irānas Islāma republikā. Pirms neilga laika, kā dziedātājs tika ieslodzīts pie, uz pieciem gadiem cietumā tādēļ, ka esot nosodījis Islāmu. Daži jauni cilvēki ir saņemši nāvs spriedumu. Ahmad Diņģēns vairāk kārt ir teicis, ka viņa politikas galvenais mērķis ir Izraels valsts iznīcināšana. Mūs satrauc arī tas, ka Irāna vēlas attīstīt tālāk savu kodolprogrammu un nevēlas, lai tā tiktu pakļauts starptautiskai uzraudzībai. Jāpaturprātā, ka Irāna ir viens no pasaules lielākajiem naftas un gāzes ražotājiem, un viens no viņu galvenajiem mērķiem ir kodoli ieroču radīšana, kas ļautu viņiem ietekmēt pārējo reģionu un tāpat arī visu starptautisko sabiedrību. Priekšsēdētāja kungs, mums ir jārīkojas ļoti enerģiski šeit Eiropas Savienībā. Ir jāatrod pretspars šim te ajatolas režīmam. Mums ir jāatbalsta mērenie un reformētāju spēki Irānā. Mums jāmobilizē savu finanšu resursi Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentā, jāatbalsta visi tie upuri, kas cietuši no patreizajām represijām. Taču nekādi politiskie centieni nedarbosies, ja Eiropā mēs nerīkosimies vienādi un nedalīsim šo pienākumu. Paldies! Romērs kungs saka priekšsēdētāja kungs. Kā nākamais runātājs. Interbendige splafonino. Oggi facciamo una sorta di eccezione perché siamo quasi ai primi giorni, ma non si può splafonare di, di mezzo minuto rispetto ad un tempo di minuto e mezzo. Gribētu pateikties par jūsu pirmo runu šajā plenārsēžu zālē. Tad, kad runa ir par pirmo uzstāšanos, tad es būšu nedaudz tolerantāks, jūs varat nedaudz pārkāpt laiku, taču tomēr gribētu visus aicināt ievērot viņiem atvēlētā laika robežas. Nākamā runātāja Kristīna Morvai, kas pārstāv pie politiskām grupām nepiedarošos deputātus. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es esmu cilvēktiesību speciāliste juriste. Man ir 20 gadu pieredze šajā jomā darbojoties starptautiski. Es gribētu aicināt šo parlamentu darīt sekojošo. Mums ir nepieciešams cieši uzraudzīt cilvēku tiesību situāciju trešajā pasaulē, tajās valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalība valsts. Lūdzu, raugieties tuvāk uz to situāciju, kāda ir demokrātijas jomā, tiesiskuma varā un cilvēktiesību jomā ārpus Eiropas Savienības nozarēm, be, no valstīm, bet arī mūsu valstīs. Manā valstī, Ungārijā, 2008. gada 23. oktobrī notika liela demonstrācija Ungārijā. Tajā piedalījās apmēram 100 tūkstoši cilvēku demonstrācija pieminēja 1958. gada revolūciju. Šo demonstrāciju organizēja lielākā opozīcijas partija Fides kas ir pārstāvēta šeit Eiropas parlamentā un kas uzvarēja šajās vēlēšanās. Viņa ir Eiropas tautas partijas politiskajā grupā. Toreiz tas bija tāds vidusšķiras um, pūlis, tajā bija ģimenes bē ar bērniem, un brutālā Ungārijas policija vienkārši rūpju uzbruka šiem demonstrantiem, izmantojot uh, Ehm, policistus, kas bija zirgu mugurās, izmantoja asaru gāzi, ehm, tāpat arī gumijas lodes, un simtiem cilvēku tika ievainoti. Tajā pašā reizē simtiem cilvēku tika pilnīgi nelegāli apcietināti, ieslodzīti un spīdzināti. Kopš tā laika visu šos trīs gadus līdz pat e, mūsdienām 260 miermīlīgie demonstranti joprojām e, ir bijuši apcietināti un turēti apcietinājumā. Katrā iespējamā gadījumā, kad ir bijuši protesti pret valdošo iekārtu, nevis Irānā, nevis Ķīnā, ne Hondurasā, bet Eiropas Savienības dalību valstī, Ungārijā ir notikuši šie nelikumīgie aresti. Policija brutāli un pilnīgi pretlikumīgi rīkojas. Es gribētu jūs visus aicināt pievienoties man neatkarīgi no jūsu politiskās piedarības. Lūdzu, palīdziet noskaidrot to, kas ir noticis kā tas ir bijis iespējams. Mēģināsim attaisnot šos nevainīgos upurus. Eiropas Savienībai ir jādara gals šiem masveidu cilvēku tiesību pārkāpumiem Eiropas Savienības iekšienē. Tikai tad mums ticēs un tikai tad mēs varēsim cieši uzraudzīt cilvēku tiesību situāciju Iro, Irānā vai jebkādā citā valstī e, pasaulē. Paldies par uzmanību. Grāce, signora. Paldies, Marvaikundzei. Un tagad vārds uh, Milan Monkungam. Uh, divas uh, minūtes no tautas partijas. Uh, paldies priekšstādātāji. Es uh, runāšu par Irānu. Pirmām kārtām es arī gribētu izteikt līdzjūtību uh, uh, to uh, cilvēku tuviniekiem, kas cieta uh, avio katastrofā. Uh, šeit jau daudz kas tika teikts par Irānu un uh, vēlēšanu procesu. Vēlēšanas nebija brīvas, nebija godīgas. Un uh, Ar to palīdzību Ahmadineģāds un uh, radikālākie elementi varēja noturēties pie uh, varas. Žurnālistiem tika liekts uh, godīgi strādāt, un uh, Irānas uh, režīms uh, vainoja starptautisko kopienu par dezinformācijas kampaņām un tā tālāk. Bet jāsaka, ka uh, situācija Irānā ir uh, pasliktinājusies, un tāpat arī Irānas valdības imidžs ārzemēs. Eh, šī režīma stabilitāte, manuprāt, šobrīd eh, var tikt apdraudēta. Svarīgs ir arī jautājums par eh, naftas cenām. Ja naftas cenas nepalielināsies, situācija var destabilizēties. Ir nepieciešams nodrošināt, lai Irānā tiktu ņemtas vērā cilvēku tiesības, un mums ir jādomā, kā palīdzēt dažādām nevalstiskām organizācijām un atsevišķām personām Uh, kas uh, darbojas cilvēku tiesību vārdā. Mēs nedrīkstam Irānas uh, cilvēkus, Irānas tautu pievilt. Bet mēs nedrīkstam aizmirst arī kodols, Irānas kodolprogrammu, kura var destabilizēt visu reģionu Būtu ļoti vēlams Eiropas Savienībai un ASV sadarboties šajā jomā un cerams, ka tā arī būs viena no Zviedrijas prezidentūras prioritātēm. Ir jāiesaista Krievija un citas valsts un starptautiskās organizācijas un jārod risinājums sarunu ceļā šim kodola draudam. Mums ir jābūt stingriem un vienotiem starptautiskā mērogā. Man bija prieks lasīt G8 rezolūciju šajā jautājumā. Pagājušā nedēļā mēs skaidri atkal pieredzējām, kā ir noskaņot Irānas vadošā kārta, un jāatcerās, ka viņiem vienmēr pirksts ir uz šīs kodola raķešu palaišanas podziņas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad es dodu Munes Durkīza kungam divas minūtes sociāldemokrātu grupas vārdā. Paldies! Arī, šī, arī man šī ir pirmā uzruna Eiropas parlamentā, un es gribētu paust prieku par to, ka šīs debats par Irānu nenotiek tikai tāpēc, ka tās ir laikraksts pirmajās lapās. Pēdējie notikumi šo valstu visu laiku ir paturējuši laikrakstu pirmajās lapās. Mūsu institūcijai katrā ziņā ir pienākums būt konsekventai. Mēs nevaram aplūkot tikai tos jautājumus, kas ir avīžu pirmajās lapas pusēs. Mums ir konsekventi jārealizē Eiropas Savienības ārējā politika, un tas nozīmē, ka mums ir detalizēti jāaplūko un jāizmanto visi tie instrumenti, kas ir Eiropas Savienības uh, rīcībā. Attiecībā uz Irānu mēs uh, nedrīkstam izolēt diskusijas par kodolu jautājumu, un uh, jāsaprot, ka šobrīd pilnīgi trūkst jau kāds konstruktīvs dialogs par cilvēku tiesībām. Šis uh, dialogs tika pārtraukts jau 2004. gadā. Mums uh, uh, nav Uh, nekāds uh, tirzniecības nolīgums ar uh, cilvēktiesību klauzulu tajā. Cilvēku tiesību situācijas uzraudzīšanai atvēlētie līdzekļi no Eiropas Savienības puses ir pilnīgi nepietiekami. Kā jau es teicu, mums ir jāizmanto mūsu rīcībā šeit parlamentā esošie un pieejami instrumenti. Daži saka aicinājums pilnībā pārtraukt attiecības ar Irānu. Mēs katrā ziņā neesam pār šādu pieeju. Protams, mēs esam pret politiskām represijām un izteikšanās brīvības apspiešanu Irānā, bet mēs neuzskatām, ka mums vajadzētu pārtraukt Uh, censties atbalstīt cilvēku tiesības un uh, cīņu pret nabadzību visā pasaulē. Un, lai to varētu visu darīt, mums ir nepieciešams dialogs, sarunas, mums ir jāstrādā kopīgi visiem vienā frontē un jācenšas uh, panākt kaut kādu civilizēto valstu kopīgu rīcību. Paldies! Grācie, honorevole! Paldies! Un tagad es vēlētos vārdu dot Rosbach kungam vienu minūti. Paldies, priekšsādātājs kungs! Eiropas parlaments jau vairākas reizes ir runājis par Irānas cilvēktiesību pārkāpumiem, un atkal šodien mēs to darām. Taču runāšana pati par sevi neizmainīs diktatūru un tās šausminošās darbības. Ir pienācis laiks mums kaut ko darīt. Brutālā cilvēka noslapkavošana kliedz pēc brīvībām, un es uzskatu, ka ir pienācis laiks mums drosmīgi pateikt, ka mēs esam līdzatbildīgi par Irānas režīmu kriminālajām rīcībām. Es nezinu, vai mums atkal vajadzētu atgriezties pie šī jautājuma. Es uzskatu, ka Eiropas valdības ir atbalstījusi Irānas režīmu uzņemšanu uh, apvienoto nāciju drošības padomē, un uh, Ahmuds Ahmadžinedzats, es domāju, vajadzētu pieprasīt viņu stāšanos priekšā starptautiskās krimināltiesā. Irānas tauta vēlas brīvību, un mums vajag atbalstīt viņu vēlmi pēc brīvām vēlēšanām. Parlaments izvēlējās neiz virzīt Irānas delegāciju kā vienu no delegācijām. Līdz ar to Irānas jautājums mūsu parlamentā nav atbilstīgs. Mums ir jāpierāda, ka mēs nesadarbosimies ar diktatūru. Kā to darīt? Paldies! Paldies, saka prieksēdētāja kungs. Paldies kolēģai, un tagad es dodu vārdu Grifina kungam, kas runās divas minūtes. Prieksēdētāja kungs. Es uh, piedarījos 56. gada revolūcijas Budapeštā uzraudzībā, un šī delegācija tur devās pagājušajā gadā. Es uzskatu, ka Morejas kundzē bija tiesības kritizēt mūsu liekulību, jo mēs iestājāmies par Irānu, bet nevis par Eiropu. Es domāju, ka tā tiešām ir liekulība, ka mēs nosodam Irānu, ka tā vilto, rezultā, vilto vēlēšanu rezultātus, bet eh, joprojām ir krimināli noziedznieki, kuri izmanto vardarbību pret nacionālajiem disidentiem mūsu Lielbritānijā. Patiesībā pieci patreizējie leiboristu pārstāvi ir izmantojuši Lielbritānijas nodokļu maksātāju naudu saviem mērķiem. Viņi ir uzbrukuši saviem oponentiem ar dažādām metodēm. Taču galvenais, ko vēlējos pateikt, lai arī kādi būtu mūsu nolūki, un varbūt pat tie ir pamatoti, ja mēs nenosodam Irānu adiec, attiecīgiem vārdiem, tad tas tiks izmantots, lai, lai citas valsts varētu uzbrukt šai valstī, jo būs dažādas uh, celtniecības organizācijas un naftas pārstrādes uzņēmumi, kuri vēlas eh, Irānu sagraut agresīva kara ietvaros. Protams, ka Eiropas liberāļi mēs iestājāmies pret eh, masu iznīcināšanas līdzekļiem, un mēs nevaram ar tiem iznīcināt Irānu. Tāpēc mēs iestājāmies par cilvēktiesībām un izmantojam to kā instrumentu. Taču es domāju, ka eh, rietumu uzbrukums uh, islāma pasaulē, mēs esam izmantojuši liekulīgu retoriku, retoriku lai pamatotu veselu virkni pasākumu. Un mēs Lielbritānijā atpakaļ izdevām Irānai 18-gadīgu zēnu, un vai mēs zinām par viņu likteni? Es zinu, ka um, mums būtu jāiestājās daudz lielākā mērā par to, kas tur notiek. Paldies, saka prieksēdētāja kungs. Paldies Grifin kungam, un tagad es dodu vārdu, kas Marek kungam divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, cienījumā komisārs kunda. Brīdī, kad iet bojā cilvēki, tas vienmēr ir traģiski, taču, ja viņi iet bojā aizstāvot brīvību vai patiesību, tad eh, varbūt mēs varam uzskatīt, ka viņi nav gājuši bojā par velti. Un tā ir situācija Irānā. Protams, ka mēs nevaram atbalstīt režīmu, kas nogalina savus iedzīvotājus. Mēs tikai varam cerēt, ka sabiedriskā doma Irānā un arī politiķi izpratīs, kāda ir patiesā Irānas režīma daba. Uh, Tas ir režīms, kurš e, neakceptē pat minimālos modernās pasaules standartus. Režīma rokas ir asinīs. Mums to vajadzētu atcerēties un pieprasīt izmaiņas, tādas izmaiņas, kuras mēs varētu pieņemt. Jautājums, ko varam darīt mēs? Mēs varam atbalstīt tās prasības, kuras jau šeit tika dzirdētas. Vispirmām kārtām, uh, Irānas varas iestādēm ir jāaptur vardarbība pret disidentiem. Otrakārt, starptautiskajai sabiedrībai ir jānodrošina uzraudzība un jāmēģina nodrošināt garantijas cilvēktiesību izpildēji. Irānai būtu jāorganizē brīvas vēlēšanas, tādas vēlēšanas, kurās varētu piedalīties visi kandidāti, ne tikai tie, kurus atļauj varas iestādes. Jo kandidātu izvēles iespējai nevajadzētu ietekmēt demokrātiskās formas. Es uzskatu, ka šādām vēlēšanām vajadzētu tikt uzraucītām no neatkarīgu novērotāju puses. Treškārt, ir jādara viss iespējamais, lai jau kāda veida risinājumi tiktu panākti miermīlīgā ceļā. Mums vajag atbalstīt tos Irāņus, kuri vēlas pārmaiņas, tādas pārmaiņas, kuras novestu pie brīvām un demokrātiskām vēlēšanām, lai Irāna vairs nebūtu draudz starptautiskajai drošībai. Reģāvī kundze, kas ir Irānas opozīcijas vadītāja, uzskata, ka patreizējais moments ir režīma beigu sākums. Paldies, saka priekšsēdētāj kungs. Paldies, un tagad es došu vārdu Mario Mauro. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribētu pateikties Zviedrijas prezidentūrai par ievadrunu pirms šīm debatēm. Manuprāt, Karls Bilds ļoti labi līdzsvaroja dažādus aspektus šajā ievadrunā. Līdz ar to palīdzēt mums, iz, palīdzot mums izprast to atbildību, kas mums ir jāuzņems šajā jomā. Es no savas puses arī vēlētos izteikt komentāru. Tas pamatojas uz to informāciju, ko esmu saņēmis no televīzijas ekrāna. Taisnība, ka Irānā ir teokrātisks režīms, kurā fundamentālisms ir piekļuvis tuvu varas ešaloniem, pamatojoties ar dievu vārdu. Mēs redzam, ka Irānā cilvēki iziet ielās un sauc, ka Dievs ir liels un visvarens. Taču, ja mēs ieskatāmies šo cilvēku sejās, tad mēs redzam, ka viņi ir gatavi miermīlīgiem līdzekļiem panākt savus mērķus. Tas ir cerīgi, tas liecina, ka Irānā ir vēlme panākt brīvību mierīgiem ceļiem. 30 gadus ir valdījusi šī teokrātija un cilvēktiesības ir mīdītas kājām, taču Irānas tautā katrā viņu sirdī joprojām ir brīvības ilgas. Un tas viņus tuvina mums šī mīlestība pret eh, taisnību, patiesību, brīvību. Un tādēļ mēs varam justies viņiem līdzīgi. Mums jābūt atbildīgiem. Mēs aicinām Eiropas institūcijas būt spēcīgām šajā situācijā. Uh, un darīt tā, lai mūsu balss tiktu dzirdēta. Runa šeit nav tikai par ģeopolitiskiem jautājumiem vien. Ir svarīgi parādīt, kā Eiropas institūcijas, kas ir par vienotu Eiropu, respektē šo brīvības mīlestību, kas ir Irāņu sirdīs tik ļoti svarīga. Paldies Māro kungam! Tagad došu vārdu Kelam kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Būtisks izmaiņas ir notikušas Irānā. Un tādēļ mūsu pirmajiem secinājumiem ir jābūt tādiem, ka Irāna nav un nebūs vairs nekad tāda kā agrāk. Miljoniem irāņu ir pateikuši nē, viņi vairs negrib būt par ķīlniekiem eh, viņu klerikāļu rokās. Viņi ir parādījuši ārkārtīgi lielu drosmi, metot izaicinājumu diktatūrai. Un tādēļ runa nav par to tikai, ka vēlēšana rezultāti ir viltot vairāk nekad agrāk. Šoreiz šie vēlēšana rezultātu paziņojumi pārāva vaļā slūžas protestiem. Un uh, varas iestādes nebija gaidījušas tik lielus protestus. Tas man atgādina situāciju, kāda pirms 20 gadiem bija Austrumēropā. Toreiz rietumu valdības bija uh, gatavas uz ļoti ilgu līdzās pastāvēšanu ar padomu totalitāro sistēmu, taču tas tā nenotika. Pēkšņi tūkstošiem ķīlnieku, kas bija nonākuši komunismu varā, pēkšņi sacēlās pret šo komunistisko sistēmu, līdz ar to sistēma sabruka. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka Eiropas pieeja Irānai nevar palikt tāda, kāda tā bijusi iepriekš. Mēs nevaram vienkārši novērst skatu no šīm te vēlēšanām, kas kārtējo reizi tiek viltotas Ir aprēķināts, ka apmēram 30 šo diktatūras gadu laikā vairāk nekā 5 miljonu cilvēku ir ieslodzīti Irānas cietumos, vairāk nekā 200 tūkstoši ir uh, spīdzināti un miruši, un vairāk nekā 200 ir gājuši bojā pēdējā laikā. Eiropas Savienības valstu valdības līdz šim ir pārāk vilcinājušās nosodot šos te kliedzošos cilvēktiesību pārkāpumus un noziegumus. Uh, Mēs neesam saukuši Irānas režīmu pie atbildības. Ja mēs nopietni vēlamies aizstāvēt Irānas pilsoņu tiesības, tad mums ir jābūt gataviem nodarīt sāpes arī diktatoram. Ko tas nozīmē? Piemēram, mēs varētu aizliegt jebkuram režīmu pārstāvim ieceļot Eiropas Savienībā. Mums būtu jāatsauc mūsu vēstnieku no Irānas. Tas būtu pierādījums tam, ka mēs nosodām režīmu. Un vēlēšanas Irānā varētu turpmāk notikt tikai piedaloties Eiropas Savienības novērotājiem. Paldies Kelam kungam! Un tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Došu vārdu Goba Mitskas kundzei vienu minūtu. Godātais priekšsēdētāja, komisārs kundze, kolēģi. Situācija Irānā aizvien vairāk eskalējas, demokrātijas pārkāpumi rada briesmas vi stabilitātei visā reģionā, un mums ir jāizrāda savas bažas un jāizsaka nosodījums. Taču šis, šie te paziņojumi nevar būt tukši un simboliski. Daži Eiropas vadītāji runā par jaunām sankcijām, ko varētu uzspiest Irānai taču ir nepieciešams šobrīd un steidzam diskusijas par to, kā mēs veicināsim demokrātiju pašos eh, apakšējos šīs valsts sabiedrības līmeņos. Es esmu poliete. Austrumēropā mēs zinām, cik svarīgi ir šādi pasākumi, lai sāktu veidoties demokrātiju. Mums ir jāadaptē savu situāciju, sava pieeja politiskai un ekonomiskai situācijai šajā valstī. Iepriekšējā Eiropas Savienības pieredze demokrātijas atbalstā Āfrikā, tuvējos austrumos, austrum Eiropā ir jāpārskata, jāizvērtē, lai varētu redzēt, kas no tā ir izmantojams Irānā, ko mēs varam tur ieviest, ko nevaram, kas būs efektīvs un iedarbīgs konkrētajā situācijā. Tāpat gribētu jums atgādināt, Ja Eiropas Savienība vēlas, lai tai ticētu, tad mums ir jāveic daži pasākumi arī Moldovā. Drīz vien mums būs atkal jauns pārbaudījums. 29. jūlijā Moldovā ir vēlēšanas. Eiropas Savienībai jādara viss, kas ir tās spēkos, lai šīs vēlēšanas noritētu brīvi un demokrātiski. Nepietiek ar to, ka mēs runājam tikai par atbalstu demokrātijai. Eiropas parlamentā un citās iestādēs mums ir aktīvāk jādarbojas šajā jomā. Paldies par uzmanību! Ripeto, questa sera abbiamo fatto. Paldies, eh, saka priekšsēdētājs, bet, eh, kā jau es teicu, šo pēcpusdienu lūdzu ievērojiet jums atvēloto izteikšanās eh, laiku. Es to atgādinu visiem runātājiem, bet tik tiešām nevar pa pusminūti pārsniegt savu atvēlēto laiku. Un vēl gribu atgādināt Ka, tātad katram ir uh, viena minūte laika. Sonika kungs nākošais. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Ir uh, skaidri redzams, ka mums jāizvērtē vēlēšana process Irānā, bet tāpat laikā mums ir jādod skaidrs signāls Irānas valdībai un jāprasa pārtraukt vardarbību un uh, žurnālistu aizturēšanu un uh, Irānas un citu valstu iedzīvotāju aizturēšanu un ieslodzīšanu, kur tiek vainoti par uh, notikumiem Irānā. Mums ir uh, jārespektē Irānas uh, valsts uh, suverenitāte, bet tāpat laikā jāatgādina Irānai par to, ka ir nepieciešams ievērot arī starptautiskās politiskās un pilsoņu tiesības un brīvības. Es baidos, ka Irāna varētu izmantot arī uh, kodolu uh, faktoru. Viņi saka, ka viņa kodola programma ir uh, tikai uh, civilām vajadzībām, bet mums jānodrošinās, lai tik tiešām tā arī būtu. Paldies, uh, saka priekšsēdētājs. Un tagad uh, Kopas kungam vārds. Kundzei, es atvainojos. Paldies. Es uh, gribētu uh, paust uh, savu līdzjūtību saistībā ar uh, lidmašīnas katastrofu Irānā šorīt no rīta. Mēs uh, šobrīd runājam par uh, 12. jūnija vēlēšanām Irānā, bet mums vajadzētu būt skaidriem savā vērtējumā. Mēs uh, nevaram iejaukties uh, šajā procesā un mums nevajadzētu sajaukt, uh, samaisīt šos vēlēšanu rezultātus ar Irānas kodolprogrammu. Mums ir skaidri jāsaprot, ka šeit mēs runājam par demokrātiju un cilvēktiesībām Irānā. Mums eh, nekad nevajadzētu censties kodolu jautājumu nolikt priekšplānā un aizmirst tāpat laikā par tām problēmām, ar kādām saskarās Irānas iedzīvotāji. Mums ir jāturpina savu centienu, lai virzītu uz priekšu demokrātiju un eh, pamata brīvības. Nepieciešams veidot eh, fundamentālu dialogu, nepieciešams veidot saiknes ar pilsonisko sabiedrību Irānā ir nopietni jāizskata tās sūdzības, kas ir iesniegtas uh, saistībā ar vēlēšanu procesu un jānodrošina, lai uh, Irānā pēc vēlēšanām visi procesi būtu miermīlīgi. Mums vajadzētu nosodīt vardarbību un uh, censties nodrošināt to, lai Irānā tiktu ievērots izteikšanās brīvības, tāpat kā visur citur pasaulē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies Kopas kundzei. Un tagad Gālerkungam vārds. Dank, Herr Präsident. Ich finde es. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti pozitīvi vērtēju uh, faktu, ka šīs debats mums notiek uh, parlamenta uh, sasaukuma pirmajā darba nedēļā. Grupu vadītāji, diemžēl, nav vienojušies par to, ka nepieciešama rezolūcija, bet es domāju, ka rezolūcija noderētu, lai mēs varētu atbalstīt tos, kur Irānā šobrīd ir disidenti. Uh, prezidenta vēlēšanas Irānā nekādā veidā neatbilst uh, demokrātisku vēlēšanu standartiem, jo lielākā daļa kandidātu bija vienkārši atsijātas uh, šī vēlēšana uzraudzības padoma atsijāja kandidātus, un tā tad visi vēlēšana uh, kandidāti ne, nevarēja izmantot vienlīdzīgas tiesības. Domāju, ka tas mūs noved pie skaidra secinājuma. Šo vēlēšanu rezultāti neatspoguļo Irānas uh, tautas uh, vēlmes. Un, ja mēs gribam izmantot demokrātijas un cilvēku tiesību instrumentu pareizā veidā, tad jāsniedz atbalsts Irānas pilsoniskai sabiedrībai, jāatbalsta tos, kuri cīnās par cilvēku tiesībām un jāatbalsta tos, kuri ir aizturēti. Paldies! Grazie, onorevole Galer. Paldies Galer kungam! Un tagad es vēlētos dot vārdu Ulrikam Lunačakam, lūdzu. Un šeit? Danke. Herr Ratspräsident. Ulrikas kundzei, paldies, saka runātāja. Pagājušajā nedēļā mēs tikāmies ārlietu komitejas sēdē un Mēs eh, runājām par Irānas filmu režisoru, kurš apgalvoja, ka pirms Irānā notikušajām vēlēšanām apmēram, 10, apmēram 20% no visa notiekošā Irānā bija demokrātiski, bet pēc eh, notikušā demokrātijas Irānā vairs nav vispār. Mēs tiešām varētu uzskatīt to par valsts apvērsumu, jo visiem ir skaidrs, ka vēlēšana rezultāti tika viltoti. Un iedzīvotāji vēlas redzēt pārmaiņas. Prieksēdētāji kungs, man visvairāk interesē viens aspekts. 19. augustā patreiz ievēlētais Ahmadinečads stāsies pie pienākumu pildīšanas atkārtoti. Mans jautājums. Vai mēs Eiropas Savienību sūtīsim formālu pārstāvi piedaloties šajā ceremonijā? Kāpēc es to jautāju? Runājot par vēlēšanu rezultātu viltošanu un par tur notikušo valsts apvērsumu, es nedomāju, ka mums kā Savienībai vajadzētu klāt stāvēt šajā ceremonijā. Uh, Vēlreiz uzsveru, es nedomāju, ka mums vajadzētu sūtīt oficiālu delegā, delegāciju. Ko jūs par to domājat? Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, paldies Lunačekas kundzei, un tagad es dodu vārdu Antonio Bancerī kungam. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Protams, vienmēr eksistē risks runājot par ārpolitikas jautājumiem, tieši tā kā mēs darām šodien, un vienmēr eksistē risks runājot par Irānu neredzēt vairākus momentus. Uh, Vienmēr ir viegli nosodīt, jeb vieglāk nosodīt, bet ja parlaments vēlas spēlēt nozīmīgu lomu režīmu ietekmēšanā un starptautiskā arēnā, tad mums tas ir jādara nopietni. Mums ir nopietni jāizanalizē situācija Irānā un jāraugās, kā varētu atbalstīt demokrātiskos procesus. Sabiedriskās domas aptauja visā pasaulē šobrīd Irānu uzskata par vienu no karstākajiem punktiem. Mēs neesam piedzīvojuši tāda apmēra vardarbību Eiropai tik tuvu pēdējos gados. Es uzskatu, ka mums ir jānosoda Irāna, mums ir jāanalizē tur situācija un ceru, ka Zviedrijas prezidentūra ar to arī nodarbosies. Mani priecēja prezidentūras teiktais, ka Irānas jautājums būs viens no tās prioritātēm. Es uzskatu, ka Irānai ir jākļūst par demokrātisku valstu, un tas tiešām ir viens no galvenajiem jautājumiem. Paldies, pats arī kungam, saka priekšstādātāja kungs, paldies, ka jūs ievērojat jums atvēlēto runāšanas laiku. Jūs runājāt precīzi vienu minūti, ar to arī apsveicu. Un tagad eh, kvadras kungs lūdzu. Gracias, senor president. Paldies, priekšstādātāja kungs. Pēdējo nedēļu laikā Mēs esam piedzīvojuši, ka pat tālu atrodošās valsts notikumi var mūs skart. Mēs redzam, ka Irānas iedzīvotāji tiešām saceļās ar plikām rokām un saviem ķermeņiem pret savām dendēm un pret viņu ieročiem. Tas tiešām ir pierādījums tam, ka Irānas iedzīvotāji grib dzīvot demokrātiskā sabiedrībā prezidentūras un padomas priekšsēdētāji, vai tiešām Eiropa nav bijusi pārāk vāja savā atbildē uz tur notiekošo? Es uzskatu, ka mums vajadzētu ļoti spēcīgi politiski pateikt, ka mēs visiem iespējamiem vārdiem un instrumentiem nosodam šo teokrātisko diktatūru, kas tur ir eksistējusi jau daudzus gadus. Irānas politiķis, kurš dzīvo e, trimdā, uzskata, ka visai pasaules sabiedrībai ir jāvienojas, lai noceltu no amata Ahmadineģādu. Ir jāizsludina jaunas vēlēšanas, kuras uzraudzītu starptautiskie novērotāji. Es uzskatu, ka tas ir kauns, ka uz pasaules eksistē Irāna. Paldies Vidal Kvadras kungam un tagad dod vārdu Oimena Reuters kundzei. Lūdzu. Voorzitter, mag ik beginnen? Paldies, priekšsēdētāji. Es sākumā gribētu sirsnīgi sveikt Bilta kungu. Sveicu viņu kā prezidentūras vadītāju. Viņam būs spraiga darba mēneša priekšā, jo viņam būs jāuzņemas atbildība par visiem tiem lielākiem notikumiem, kas notiks pasaulē. Tālāk runājot par Irānu. Šis režīms ir neaprēķināms, neprognozējams, ir grūti paredzēt, kāds būs tā nākošais solis. Otrām kārtām, ja mēs raugāmies uz to, kāda ir eh, reliģiskā situācija. Tā ir teokrātiska eh, valdība. Irānas režīms attīsta šādu virzību un dialogs eh, nekādā veidā nepalīdz. Tas tik tiešām nepalīdz. Es jau esmu uzsvērusi un teikusi, ka pilsoņiem ir nepieciešams vairāk brīvības un demokrātijas. Uh, Mums, kā Eiropiešiem, vajadzētu sniegt viņiem visu iespējamo atbildību, tāpēc es griežos pie jums, Bildkungs, un uzdod jautājumu, kāpēc padome līdz šim vēl nav spējusi pieņemt daudz eh, stingrāku deklarāciju šajā jautājumā, kāpēc mēs joprojām uh, eh, piekopjam darbību un uh, atstājam novārtā cilvēku tiesības. Paldies! Gracias, señor. Gerēžas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribētu nosodīt nesenos notikumus Irānā un Irānas valdības veiktās represijas. Tāpat gribu atbalstīt uh, tos uh, kolēģus, kuri teica, ka mums ir nepieciešama kombinēta politika. Tā tad jāizmanto spiediens un tāpat laikā jāuztur dialogs un sarunas. Vēsture un pieredze mums jau ir parādījušas, ka attiecību saraušana ar autoritatīviem režīmiem nepalīdz nekādā veidā uzlabot eh, to cilvēku dzīves, kur cieš no šiem režīmiem. Šāda rīcība tāpat arī vājina eh, to pozīciju, kuri aicina ievērot cilvēku tiesības un demokrātiju trešajās valstīs. Tātad mums ir jāizmanto visi instrumenti, kāda mums ir Eiropas Savienībā, lai liktu spiedienu uz uh, Irānu. Ir jācenšas veikt lobēšanas darbu attiecībā uz Irānas režīmu, bet eh, tāpat kā es teicu, ir jāuztur dialogs un sarunas, jāuztur spiediens ar dialogu palīdzību, bet īpaši augstākajā līmenī ar Solanas kunga palīdzību. Paldies! Un tagad eh, Magdi Alankungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, šobrīd Irāna ir eh, galvenais drauds starptautiskajai drošībai un stabilitātei, jo no vienas puses tā ir pārkāpusi ANO rezolūcijas un joprojām turpina eh, attīstīt kodolieročus. No otras puses, Irāna ir uzsvērusi savu vēlmi noslaucīt Izraelu no zemes virsmas. Es domāju, ka Sviedrijas prezidentūrai būtu jādod skaidri signāli Irānas valdībai un jānorāda, ka uh, zināmas lietas nav diskutējamas. Nedrīkst uh, liekt uh, personām uh, cienīgus uh, dzīves apstākļus izteikšanos un brīvības. Ir ļoti svarīgi skaidri definēt, ka Izraels tiesības pastāvēt ir uh, nediskutējams. Eiropa ir piedzīvojusi uh, holokaustu, un mēs nevaram pieļaut, ka notiek uh, šo pašu notikumu atkārtošanās attiecībā uz Irānas tautu. Paldies, Magdijā Lenkungam! E un tagad es aicināšu izteikties padomus pārstāvi. Bet pirms viņa vēl Filips Juvins, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju izteikties tādēļ, lai aicinātu mūsu asamblē pieņemt finansiālas un tehniskas sankcijas pret Irānu. Protams, ir ļoti daudz argumentu pret sankcijām. Tās ietekmēs pilsoņu dzīvi Irānā. Taču priekšsēdētāja kungs Irānas pilsāņiem vēl sliktāk būs tas, ka mēs uzliksim nevis sankcijas, bet tas, ka mēs klusēsim, ka mēs neko nedarīsim. Priekšsēdētāja kungs sankcijas nozīmē, ka mēs neesam vienaldīgi, un tas ir svarīgi to parādīt. Tādēļ, priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir jāuzstāj, lai Irāna tiktu aplikta vismaz ar finansiālām sankcijām. Paldies! Grācie, grācie no Lies paldies Juvinkungam! ir vēl viens lūgums izteikties, un es šo lūgumu izpildīšu. Ļoti daudzi deputāti ir izteikušies par šiem jautājumiem jo jautājums ir ārkārtīgi delikāts un svarīgs. Un visbeidzot došu vārdu Tānoka kungam. Viņš būs pēdējais brīvajā mikrofonā. Jā, paldies. Drausmīgā Irāni, Irānas teokrātiskā diktatūra jau ir daudz noziegums paveikusi pret saviem iedzīvotājiem. Un tagad šķiet atkal 50 ne, nevainīgi protestētāji ir cietuši, un tādēļ mums nebūtu jāpā, jāpā, jābūt pārsteigtiem par to, ka vēlēšana rezultāti ir viltoti. Es uzskatu, ka režīmā radusies plaisa. Jaunieši, kas protestē pret to, ir ļoti drosmīgi, un tas viss varētu novest šo sapūšo valdību līdz beigu punktam. Uh, Pavisam nesen, kādā nesenā sēdē, tika izteikta doma, ka Eiropas Savienības vēlēšana novērotājiem jābrauc tagad uz Irānu, uh, apstiprināt to, ka uh, kaitniecība ir tikus nodarīta un vēlēšana rezultāti ir uh, viltoti. Nē, mums tā nav jādara. Mēs nedrīkstam tagad pie, pieņemt to, kā pēc tam pārbaudām situāciju, jo ļaunums jau ir nodarīts aiz slēgtām durvīm. Lielas paldies! Un tagad aicināšu izteikties Karlu Biltu. Viņš padoms vārdā izteiks nobeiguma komentārus. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs. Es ļoti uzmanīgi klausījos dažādajos vērtējumos un uzskatos, kas šeit izskanēja tēma tik tiešām ir ārkārtīgi svarīga, un tādēļ arī šīs debats ir ļoti svarīgas, kā jūs teicāt. Es domāju, ka droši var teikt, ka mēs visi vienādi vērtējam notikušo. Televīzijā redzētājs un arī dzirdētājs no tiem cilvēkiem, kas vēl labāk pārziņa situāciju, ir ļoti interesants. Es gribētu apstrīdēt dažu teikto. Daži jūs teicāt, ka mēs pietiekam skaidri neizteicām savu viedokli mēs varam salīdzināt to, ko teica Eiropas Savienība un ko teica jebkura cita būtiska struktūra pasaulē, tad bez šaubām mēs esam tie, kas ir izteikušies visskaidrāk, viskonsekventāk un arī visspēcīgākiem vārdiem. Mēs būtu gribējuši, lai šiem vārdiem būtu kāds iespējas, taču tā, to nevienmēr var sagaidīt. Bet, protams, ka nav šaubu par to, ka esam izteikušies ļoti skaidri. Mēs šeit runājam par to, kas Irānā ir noticis kopš vēlēšanām, kas notika 12. jūnijā. Taču es domāju, svarīgi pievērst uzmanību arī tam, ko mēs redzējām televīzijas ekrānos pirms vēlēšana datuma. Jo pēkšņi Irāna pārvērtās, tā vairs nebija tāda, pie kādas bijām pieraduši. Režīmā sāk parādīties kaut kāds vitalitātes un plurālisma elements un bija acīm redzama vēlme mainīties, ieviest reformas, atvērties. Mēs nezinām, vai vairums irāņu piekrīt šai te jaunajai vēsmai vai nē, taču tā bija būtiska pārmaiņa. To pierāda arī tas, cik spēcīgi valdības aprindas apspieda demonstrācijas pēc 12. jūnija. Mēs nosodām to, kas notika pēc 12. jūnija, taču nedrīkstam aizmirst to, ko redzējām pirms vēlēšanām un cik būtiski tas varētu būt ilgtermiņā. Es domāju, mēs esam vienoti savā viedoklī un attieksmē. Zarušvorskis, Kons Bendits, Mauro kungs, visi teica būtībā vienu un to pašu. Mēs vienādi vērtējam notikumus. Viss sarežģītākais ir izlemt ne jau to, ko mēs sakām, bet to, ko mēs darīsim šajā situācijā. Es domāju, ka mums jārīkojas divos virzienos. Pirmkārt, Eiropas Savienībai ir ar skaidru, eh, skaidriem signāliem jāaizstāv demokrātija un cilvēktiesības, jebkurā pasaules malā un jebkādos apstākļos. Iespējams, ka radīsies jauni faktori, kas būs jāņem vērā mūsu politikā, taču tie nedrīkstēs atšķaidīt mūsu konsekvento cilvēktiesības aizstāvības pol politi eh, politiku. Mums ir jānosoda nāves spriedumi, jāaicina atbrīvot politieslodzītie. Ja Skaidri jāicina ievērot brīvības un tiesības, kas būtu baudāmas ja ikvienam cilvēkam šajā pasaulē. Es domāju, ka mums ir jābūt gataviem dot savu ieguldījumu un iesaistīties šajā situācijā. Es sakot to atzīstos, ka šī iejaukšanās politika ir daudz sarežģītāka nekā neiejaukšanās politika. Ir grūti piedalīties kaut kur. Kēlam kungs pieminēja vēsturisko pieredzi, kas mums ir ar līdzsvarotu pieeju kaut attiecībām atko pret kaut kādu režīmu. Mums neapšaubāmi ir kaut kāda pieredze arī šeit, šajā parlamentā. Un tieši tāpēc mēs varētu uzņemties atbildību šajā reģionā. Mēs nedrīkstētu nekad uzticēt, ka tiksim galā ar diplomātsko dialogu vien. Tas nav iespējams, ir jāņem vērā arī citi faktori. Nedrīkstam aizmirst arī to, ka ir daži jautājumi, kuri mums jāmēģina risināt tieši diplomātiskā ceļā. Un šeit es domāju par tiem cilvēkiem, kas ir apcietināti apvienotās karalistas vēstniecībā vai Francijas studenta. Tas ir jādara dialoga ceļā. Zviedrijā viens procents iedzīvotāju ir irāņu izcelsmes iedzīvotāji. Viņi brauc uz Irānu un tad atpakaļ uz Zviedriju regulāri. Mums ir daudz samierināšanās procedūras. Mums ir jāpalīdz atsevišķiem indivīdiem nedomājot, ka šis dialogs atrisinās visu problēmu kopumā. Tālāk par kodolu jautājumiem, par kodolu programmu, kas te tika pieminēta. Daži varbūt domā, ka to var atrisināt vienkārši. Es nedomāju, ka mēs to atrisināsim vispār, ja neizmantosim arī diplomātsko dialogu, kas būs dziļš un patiesis. Protams, ka tas ir ļoti sarežģīti patreizējos apstākļos, sarežģītāk nekā iepriekš. Par to nav runas. Pagājušo nedēļu ārlietu komitejā jau izpaudās dažas no sarežģītajām dilemmām un lēmumiem, kas jāpieņem tuvākajās nedēļās, mēnešos, bet nedaudz ilgāk kā tuvākajos mēnešos jo šie jautājumi ir izcināmi tūdaļ pat. Un mēs vēlamies, lai iesaistītos gan jūs, gan mēs, padome un Mēs, kā eiropieši, arī veidosim attiecības ar amerikāņiem. Jaunā Obamas administrācija ir izvēlēsies mums, mums līdzīgi pie. Tāpat arī ANO drošības padomē jāstrādā kopā ar Krieviju, ar Ķīnu, un tikai tad mēs varam cerēt, sākt atrisināt ne tikai tūlītējos aktuālākos jautājumus, bet arī dažus dziļākus jautājumus attiecībās ar Irānu. Es esmu ļoti pateicīgs par šīm debatēm. Domāju, ka tās skaidri parādīja, ka mums ir vienāds viedoklis attiecībā uz mūsu vērtību aizstāvēšanu. Tanīpat laikā debatēs parādījās daži sarežģīti jautājumi un šīs te līdzsvaru meklēšanas problēmas, kas mums būs jārisina tuvākajās mēnešos. Mēs zinām, ko vēlamies sasniegt. Mums jācenšas tas sasniegt, taču nedomājiet, ka tas būs viegli. Es varu ar pilnu pārliecību teikt, ka padome pilnībā iesaistīsies šī jautājuma risināšanā, ikviena apakšjautājuma risināšanā. Paldies! Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο. Paldies. Λέξεις. Paldies Padoms eh, pārstāvim konbendit kungam vārds. Es atvainojos, bet mēs esam saņēmuši ne pat informāciju, un to es gribētu sniegt visiem kolēģiem. Natālija Estimirova, kas eh, bija Sakaro balvas eh, kandidāte, viņa tika nolaupīta šorīt Grosnijā. Grozņijā. Un es eh, tāpēc eh, prasu komisijai un eh, padomē, un tāpat arī parlamentāriešiem izteikt savu protestu, lai uh, Maskava arī tiktu darīt zināms, ko mēs par šo notikumu domājam. Jā, paldies, Konbendit kungs, par šo informāciju. Esmu pārliecināts, ka uh, padome un parlaments noteikti ņems vērā jūsu teikto un veiks arī attiecīgus pasākums. Līdz ar to mēs slēdzam debats jautājumā par Irānu. Un eh, Havard kungs grib izteikties personīgā jautājumā. Paldies! Es eh, neizteicos debatēs varbūt pietiekami skaidri, bet eh, es tikai gribēju teikt, ka ja apstākļi to attaisnotu, tad Eiropas Savienība varētu nos, nosūtīt savu novērošanu uh, misiju, bet tieši tāpēc, uh, ka mums nav tādas pārliecības par šo vēlēšanu noris, tad mēs nevaram nosūtīt šādu delegāciju. Un es vienkārši gribēju izdarīt šo precizējumu. Ευχαριστώ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια διάταξη προβλέπει. Paldies. Nākošais jautājums mūsu darba kārtībā ir uh, padoms un komisijas uh, paziņojuma jautājumā par Ķīnu. Un uh, padoms vārdā es dodu vārdu Karlam Biltam. Uh, Prieksēdētāji kungs, citas šodien paredzētās debatas un uh, nav nemaz jāpārāk.